Kolēģi, la seduta ir ripresa. Dārgie kolēģi, atsākam mūsu sēdi. Pirms uzsākt darbu, kas paredzēts darba kārtībā, man jūs jāinformē, ka diemžēl Itālijas karavīrs viens ir nogalināts, otrs smagi ievainots sadursmē Afganistānā šodien. Lukasanas upura ģimenei mēs izsakām visdziļāko līdzjūtību. Pirmais punkts darba kārtībā ir komisijas paziņojums par stāvokli Haitī vienu gadu pēc zemestrīces - humānā palīdzība un rekonstrukcija. Vispirms došu vārdu komisijas vārdā komisārai Georgievas kundzei. Lūdzu, vārds jums. President. Paldies, priekšsēdus kundze. Arī es gribētu paust līdzjūtību cietušiem un viņu ģimenēm. Pirms gada mēs piedzīvojam vienu no lielākām dabas katastrofām nesenajā vēsturē - Haitī. Katastrofa izraisīja vai Eh, pamudināja mūs uz vienu no labākiem solidaritātes piemēriem, kāda ir bijuši eh, pēdējā laikā, un iedzīvotāja drosmīgā cīņa ar uh, eh, katastrofas sekām ir uh, drosmes piemērs mums visiem. Pēc gada, gribēt, gada pēc katastrofas gribam uh, mirušiem un izdzīvošiem paust savu līdzjūtību un savu atbalstu. Eiropas Savienība ir eh, globālā solidaritātes Haiti iedzīvotājiem eh, eh, būtisks izrādītājs, un mēs esam humanitāru palīdzību devuši, un kā komisārs piebalgs vēlāk pastāstīs, esam devuši arī attīstības palīdzību valsts jauncelsmēji pēc uh, zemstrīces vairāk nekā 320 miljonu eiro Eh, humanitārās palīdzības sniedza, eh, no kā komisija sniedza 130, tūkstoši, eh, 130 miljonus pagājušajā gadā. Šī palīdzība mums ļāva palīdzēt vairāk nekā 4 miljoniem eh, haitiešu vārtiks palīdzību sanitāriem pasākumiem un mājokļiem. Eh, tas bija pamats jaunas dzīves uzsākšanai šiem cilvēkiem. Mūsu attie, palīdzība vērsta ne tikai uz Porto eh, Pans, bet arī Leguan, Jacquemont kas arī bija skarts pilsētu, un 500 tūkstoši haitieši, kas uh, pameta Port-au-Prince, uh, lai uh, dzīvot uh, pie radiniekiem lauka reģionos. Tiem arī mēs palīdzējām, dievām viņiem medicīnas patis, palīdzību, pārtiks palīdzību. Uh, Eh, tīrot vidi. Pat labam mēs, eh, mums padzīv vērts galvenokārt tad cīņa pret holēru 22 miljonu veselības aizsardzības sistēmai, dzīvam uz eh, tīram ūdenim, informācija, loģistika. 158 tūkstoši cilvēkiem esam līdz šim snieguši palīdzību, bet uh, eh, tiedzeram ūdeni pusmiljonu cilvēkiem. Eh, drošāk veselības aprūp 900 tūkstoši cilvēku, eh, miljonu uh, haitiešiem esam informāciju snieguši par holeru, uh, kā uh, to ārstēt, un 1,3 miljonu ziepju un uh, chlora um, pakešu arī esam izdalījuši uh, gadu pēc zemestrīces cerējām, ka situācija būtu labāk, bet diemžēl tāda tā nav. Tādēļ mēs nākamā gadam, es atvainojos šim gadam, 33 miljonu eiro esam paredzējuši palīdzībās, uh, varam sniegt arī vēl lielāku palīdzību, tas būs nepieciešams. 2011. gadā māju uh, celtniecības sanitārie pasākumu un veselības aizsardzību mums būs prioritātes. Uh, Mēs arī eh, cīnīsimies ar eh, sliktiem eh, higienas apstākļiem, jo tas ir viens no holeras izplatības cēloņiem. Tāpat uh, arī veselības aprūpes sistēmai sniegsim uh, atbalstu, jo pat labam Haiti veselības aprūpes sistēma pilsētās vēl nespēja apmierināt cilvēku vajadzības. Uh, Šajā darbā esam bijuši atkarīgi no humanitārās palīdzības eh, darbiniekiem, un es gribētu paust savu pateicību tiem, kas ir riskējot dzīvības uh,